Mēs tagad uh, turpināsim uh, sēdi, kas beidzās 8. februārī. Vai jums ir kādi komentāri par protokoliem? Es gribētu ENF grupas vārdā piedāvāt uh, grozījums darba kārtībā, lai būtu debates par džihādistiem. Debates, kas ir plānotas ceturtdienu rīta, runātājai tiek izslēgts mikrofons. Mēs par to nerunāsim. Vēlāk mēs par to runāsim, saka priekšsēdētājs sul processo verbale. Chi deve intervenire? Kas vēlas runāt par iepriekšējo sēžu protokoliem, nevis par darba kārtību, par protokoliem. 8. Sēžu, 8. februāra sēžu protokolu. Nē, par protokolu nevienam nekas nav sākāms. Labi.